Dārgie kolēģi, paldies visiem ekonitre, emplu, transportu un žēgī komiteju deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Paldies eh, komisāru kandidātu kungs par atbildēm. Un tagad ir pienācis laiks eh, kandidātam noslēguma uzrunai. Lūdzu, kolēģi, paldies par šo viedokļu apmaiņu. Šī ir pirmā reize, kad man ir iespēja runāt par to, kā investīcijas augsmu un darba vietu paketi izskatītos. Ja tikšu apstiprināts amatā, es turpināšu strādāt pie ikvienas no jūsu komiteju prioritātēm attiecībā uz investīciju programmu. Un kā pašreizējais budžets varētu tikt izlabots, iz, izmantots vislabākajā me, veidā un kādi finanšu instrumenti varētu tikt eh, lietoti. Tāpat man var nākties eh, lūgt jūsu atbalstu gatavojot likumdošanas iniciatīvas, it īpaši attiecībā uz vietējo tirgu. Daudz jautājumu ir tādi, kam atsevišķas dalībvalstis oponē jau gadiem ilgi, bet es domāju, ka ir pienācis laiks pūliņus apvienot un izveidot labāku vienoto tirgus, it īpaši ņemot vērā to, kā mazie vidējie uzņēmumi piedāvā lai tie varētu piedāvāt eh, produktus, pakalpojumus. Politiskajā dzīvē, kad es biju politiķis, es tāds vairs nesmu, es gatavojos kļūt par ierēdni, bet es saprotu, ka politikā bija dažādi konflikti un intereses, taču es sapratu, ka cilvēkiem nepatīk, ja politiķi cīnās savā starpā. Un tāpēc aicinu koncentrēties uz jautājumiem, pār kuriem var vienoties. Jūs, deputāti, uzdevāt jautājumu par to, kā nav atgūta uzticība politiķiem. Bet, ja mēs tagad sāktu veidot tādu atmosfēru, kurā mēs varētu rast vairāk jautājumu, kas mūs vieno, nekā tos, kas mūs šķēļ, un izmantot šo iespēju, lai veicinātu izaugsmu un darba vietas. Esmu pārliecināts, ka mēs to varam. Gribu vēlreiz pateikties godājumiem deputātiem par šo viedokļu apmaiņu Es gribu jums novēlēt veiksmīgu atlikušo nedēļu. Komisāra amata kandidāts pasakās tūkiem, es esmu ātra tempa rudātājs, gribu pateikties eh, sekretariātam un komiteju priekšsēdētājiem. Prie, priekšsēdētājs Juzeks turpina, paldies komisārām atkandidāts, un tagad lūkšu izteikties e, līdz priekšsēdētāju Gualtierī. Paldies! Daži vārdi tikai no manas puses, lai pateiktos komisāram un kandidātam Katainenam par šo interesantu uzklausīšanu. Visi deputāti, ekon deputātiem, pāriem deputātiem, un tagad mums būs steigšus jādodas uz papildus uzklausīšanu, kas notiks organizētā Britu kandidātam vārds eh, līdz priekšsēdētājai Ulskogai. Paldies, gribu pateikties jums par uzdotajiem jautājumiem, gribu pateikties komisāram at kandidātam. Es saprotu, ka šīs bija grūtas stundas, bet tādas uzklausīšanas nu ir. Un, ja jūs visu izturat, tad rezultāts ir tā vērts. Paldies visiem, kuri piedalījās uzklausīšanā. Un šī nav pēdējā. Paldies līdz priekšsēdētājiem. Turpin priekšsēdētājs Buzeks. Paldies Eiropas parlamenta deputātiem. Tagad eh, ziņoju svarīgu informāciju. 2.30 uzklausīšanu. Frans Timermans, komisāra kandidāts vicepriekšsēdētāja amatam. Atvērtā priekšsēdētāja konference mums visiem. Tur mums vajadzētu būt klāt. ITRE koordinātori 1.30. Kopīgā ITRE ekon sēde sešos, cita sanāksme septiņos, itri plus envī. Paldies visiem, kuri mūs skatījās un bija kopā ar mums.